presidenza del 22. Ok, quindi cominciamo. Bene, kolēģi, init... Godātie kolēģi, turpina priekšsēdētāja. Mums vajadzētu sākt balsošanu, bet pirms to darām, gribu dot vārdu Cimmers kundzei. Euh, Madame la Présidente, au nom du groupe des socialistes. Priekšādātāja sociālistu un demokrātu grupas vārdā es gribētu paust mūsu bažas, kas saistīts ar vakardien parlamentā Ungārijā pieņemto dokumentu. Uh, šie grozījumi konstitūcijā mūsuprāt iet pretrunā pamatiesībām un Eiropas tiesību aktu Eh, pamatprincipiem. Šīs bažas pauda tāpat arī Eiropas padome un domāju, ka mums vajadzētu šeit aizstāvēt Ungārijas iedzīvotājs. Mēs pieprasām, lai atbildīgā parlamenta komiteja, piemēram, Lībe komiteja, tūlīt pat izpētītu šos konstitūcijas grozījumus Ungārijas konstitūcijā un eh, izpētītu, vai tie pār, pārkāp pamatiesību principus un nodot savus secinājumus Eiropas parlamentam. Mēs turklāt citas starpā gaidam arī, ka tiks izanalizēta Venecijas konvencijas atbilstība šiem dokumentiem. Un eh, tas notiktu atbilstīgi visiem reglamentu principiem. Uh, non era un point of order. Lielas paldies! Tas gan nebija, es saprotu, atsaucē uz, uz reglamentu tagad Cimers kundze. Uh, Frau Prezidentin! Priekšsēdētājs kundze! Gribu atminēties vakardienas sēdes atklāšanu. Es gribēju pateikt, ka priekšsēdētāja paskaidrojums par eh, četru deputātu izraidīšanu, eh, ko izraidīja Marokas iestādes, es eh, priekšsēdētāja paziņojumam nepiekrītam. Mums nešķiet, ka ar to ir gana. Lūdzam, lai priekšsēdētājs pats uh, sazinās ar Marokas iestādēm, pasaka, ka procedūra, kas tika izmantota, nebija atbilstīga, un es lūgtu, lai oficiāla delegācija varētu doties uz uh, Maroku. Paldies! Grazie, onorevole Zīme. Lielas paldies, Cimers kundze, saka priekšādātāja. Nu, šķiet, esam visi viensprāts, par to arī tālāk informēsim priekšādātāju. Nākamais runātājs, skudātāji kolēģi, pirms pāris minūtēm šeit notika, iz, tika, pa, bija izteiciens par Ungārijas situāciju. Skaidri un gaiši norādot, saka Ferhofstāda kungs, ka šos grozījumus apstiprinās Ungārijas parlaments. Un ka tie nozīmē pamatvērtību pārkāpumu. Man priekšādā piektātais kundze lūgums jums ir tāds, ka. Uh, jums vajadzētu šo Ungārijas punktu iekļaut darba kārtībās, diskusijās šeit Eiropas parlamentā, tajā brīdī, kad mēs runāsim ar komisiju un īrijas prezidentūru. Kāpēc to saku? Tāpēc, ka līguma 7. pantā skaidri un gaiši ir pateikts, ka viena trešā daļa no dalību valstīm var panākt to, ka kaut kāds jautājums tik iekļauts darba kārtībā. To var darīt komisija, to varbūt Redings kundze var darīt arī jūs. Jums taču ir vesels kolēģijas atbalsts vai ne, vai jūs nevarat pieņemt lēmumu šobrīd, un vai jūs nevarat izmantot šo septīto pāntu, pirmo punktu reglamentā, lai šo jautājumu apspriestu, vai varbūt Eiropas parlaments to varētu izdarīt. Bet nedrīkstam pieļaut to, ka šajā plenāra sesijā Strasbūrā mēs pabeidzam darbu nepieņemot lēmumu parlamentā par Ungāriju un ka mēs no, un arī no komisijas puses neredzam nekādu rīcību, tāpat arī no padomas puses. Tas ir nepieļaujami. In fact, in fact, jo kas tad šobrīd notiek? Šobrīd Orbán kungs vienkārši smejas par mums. Viņam mums uzšķaudīt. Un tāpēc es gribētu lūgt savu labo draugu Daula kungu kurš jau nācis klajā ar dažādu veidu izteikumiem pirms mēneša, eh, un lai viņš arī tagad ir gana drosmīgs un pārtrauc atbalstīt Orbanu viņa pārkāpumos, ko viņš turpina īstenot pret Eiropas principiem un vērtībēm. Un tāpēc mans lūgums priekšādātāji. Well, continue. You... Un tāpēc mans lūgums ir šo jautājumu iekļaut darba kārtībā. Priekšādētāja runātāja pārtrauc. Jā, ļoti, jūs lūgums ir pilnīgi skaidrs, tālāk Sajerkungs. Tams un kungi, godātie draugi, es dzirdēju visus šos izteikumus no sociālistu puses, no liberāļu kolēģiem attiecībā uz Ungāriju es tos uztvertu nopietni, jo Eiropas Savienībā mums nopietni jāuztver, jāuztver vienam otru. Uh, Ja nu vien mēs redzam, ka, piemēram, mūsu sociālistu un liberāļu kolēģi vienkārši ir akli uz to, ka ir cilvēktiesību pārkāpumi valstīs, kur, piemēram, ir sociālistu un liberāļu valdības pie grožiem. Ir pilnīgi skaidrs, ka viņi piemēro dubultu morālu šai parlamentā. Heard... Nekad. Never... Mēs nekad nedzirdējām līdzīgas izteikumus no Ferhofštāta puses, kunga puses tajā brīdī, kad sociālistu valdība Rumānijā nobloķēja konstitūcijas tiesas lēmumu tā publicēšanas brīdī. Tāpat ir arī vairāk citi gadījumi, kad šis parlaments un tā kreisie spēki neko nedarīja un piemēroja dubult morāli. Tas savukārt nozīmē, ka ceturtais konstitūta punkta grozījums e, ir Ungārijas jautājums, jo Eiropas līguma 4. pantā skaidri un gaiši ir pateikts, ka iekšēji konstitucionāli struktūrāli jautājumi ir daļa no šīs valsts suverenitātes un neviens nedrīkst tos pārkāpt. Tas, godātie kolēģi, nenozīmē, godātie kolēģi, tas nenozīmē, ka mums nav jāpiemērā pamata konstitucionālie principi, kas ir mūsu Eiropas kopīgais mantojums par ceturto grozījumu runājot eh, Ungārijas konstitūcijā. Eh, valdība jau ir iesniegušos grozījumus atbilstīgajā komitejā izskatīšanai, un jūs neteicāt nevienā no šiem izteikumiem, kāda ir jūsu problēma, kur jūs redzat pārkāpumus šai grozījumā, kāds ir jūsu konkrētais specifiskais punkts, kas jūsuprāt iet pretrunā pamatiesību principiem. Balsis no zāles, bailes no, balsis no zāles, ko tūki nevar saklausīt. Ja tā ir jūsu atbilde, turpina Sajer kungs. Verhofstāt kungs teica, ka tiek pārkāpts viss. Ko nozīmē viss? Balsis no zāles, kliedzien no zāles. Cilvēktiesību pārkāpumu šai jomā. Zajerkungs turpina, jums vajadzētu tad skaidru un gaišu demonstrēt. Ko tad, kas tiek šiet pārtāts? Priekšēdētāji Zajerkungu lūdzu beigt uzstāšanos. Zajerkungs turpina, gribu skaidru un gaišu pateikt, ka Ungārija ievēro cilvēku tiesību un tiesiskumu pamatprincipus un nav nekādas jēgas piemērot šeit dubultu merā, morāli, izmantojot kaut kāda veida īpašas procedūras attiecībā uz šo valstu, jo citādi, jāsaka, nonāksim nu, pie tādas Eiropas Savienības, kas sabrūk un nevis ir vienota. Allora, all'ordine del giorno. Priekšādātāja turpina. Darba kārtībā mums šobrīd nav debats par Ungāriju šobrīd, un tāpēc noslēgumā došu vārdu tikai vēl Tavareša kungam. Uh, Paldies, priekšsādātāji! Esmu referents, kas strādā pie pamatiesību jautājumiem un tiesiskumu jautājumiem Ungārijā un gribu teikt visiem mūsu kolēģiem, Ferkopšt kungs atsaucās uz septīto punktu, Zajer kungs uz ceturto punktu, bet es gribētu atsaukties uz otro punktu, kur teikts, ka tas ir pirmais pamatprincipus, un kur teica, ka Eiropas Savienības pamatos ir demokrātija, tiesiskums un pamatiesības. Ne tikai dalību valstīm ir jāievēro šie jēdzieni, tas jādara arī Eiropas Savienības iestādēm. Tostarp arī šeit Eiropas parlamentam mums ir tieša atbildība aizsargāt šīs pamatvērtības Eiropas Savienībā. Šie konstitūcijas grozījumi patiešām eh, zināmā mērā skar pamat tiesības, un tāpēc, lai tiktu ievērkots tiesiskums un ņemot vērā, kāds ir prerogatīvas konstitūcijas tiesā, eh, tiek ierobežota izteiksmes brīvība. Ungārijas ietvaros mēs jau esam sagatavojuši četrus darba dokumentus, to starp vienu, ko parakstīja arī Tautas partija par tiesu iestāžu neatkarību. Ziņojumā, kas tiks izstrādāts par Ungāriju, mēs pievērsīsimies arī šim ceturtajam konstitūcijas grozījumam un izvērtēsim to līdz tam brīdim, kamēr izvērtājums ticis veiks, mēs komisiju gribam lūgt pievērsties dialogā ar Ungāriju pamatiesību jautājumiem. Neapspriežot jautājums par pamatiesībām, nav neviens cits jautājums, kas, izņemot šos jautājumus, neviens cits jautājums nav vēl jāpakļauj mūsu apspriešanai. Priekšādātāja turpina ņemu vērā lūk šo lūgumu, mainīt darba kārtību. Tas, protams, tiks nodots priekšādātājiem Šulcam, kam būs jāpieņem lēmums, bet pagaidām turpinam darbu pie pašreizējās darba kārtības un nonākam pie balsošanas. Pirmais ziņojums, par ko balsojam, ir Koreja de Campos ziņojums par Eiropas energo infrastruktūras vadlīnu izveidi. Sākam balsot. La votazione è... E